Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Tagad starp parlamentu padomu un komisiju sadarbībā starp visām trim iestādēm tiks parakstīta starp iestāžu vienošanās. Paldies vispirms eh, padomas eh, pārstāvei eh, par to, ka esat šeit. Nu, atvainojiet, pieminēšu arī Luksemburgas ministru Niklā Šmitu. Paldies arī komisijai un priekšsēdētājiem Junkeram un arī pirmajam uh, vicepriekšsēdētājam Francam Timermanam, kas ir daudz investējis šajās sarunās. No visas sirds vēlas pateikties arī kolēģim šajā palātā, kas šo nolīgumu ir ārkārtīgi cītīgi virzījis uz priekšu un tagad var runāt par stūrakmeni starp iestāžu nolīgumu vēsturē. Šis kolēģis ir Gīsa Ferhofstads, un es vēlos aicināt viņu piedalīties parakstīšanas ceremonijā. Un e, tagad aicināšu izteikties plašāk. Neaicināšu plašāk kundzi doties pienāktē tuvāk un sāksim parakstīšanu.